noteikums, bet nekad nav piemērots nekādas reālas sankcijas. Mēs uz pārāk vajiem eh, pamatiem esam uzbūvējuši eiro. Eiropas eh, politiķi eh, risina šos jautājumus saistībā ar Grieķijas krīzi, bet jāsaka, ka tā ir ne tikai Grieķijas krīze. Mums ir jāmācās no tā, kas ir noticis, kura intereses ir skartas. Mums nevajag vēl jaunas rezolūcijas, mums vajag pamatīgu izmeklēšanu, kurā mēs saukt lietas īstajos vārdos kā nodrošināt to, ka vienošanās par budžetu un valsts parādu tiek respektēts. Ja mēs vēlamies stiprināt ekonomikas un monetāro savienību, mums jāsāk ar pašiem pamatiem. Uh, Mēs nevaram turpināt būvēt mājus smiltīm. Budžeta normas ir jāpiemēro uh, caurskatāmā, konsekventā veidā un jānodrošina tas, ka mēs izveidojam sistēmu, kas nodrošina neatkarīgu kontroli un automātiskākas sankcijas, kā mēs varam stiprināt monetārās savienības pamatus. Tas ir svarīgi. Mums ļoti interesanti dzirdēt padoms un uh, komisijas atbildes. Jā, paldies. Un tagad Burkartam Balca kungam vārds uz divām minūtēm. Priekšsēdētāja kundze 2011. Eh, gadā mēs esam eh, pārskatījuši stabilitātes un izaugsmes eh, paktu. Un komisijai tagad ir lielākas pilnvaras Um, bet jautājums, uh, vai komisija attiecīgi piemēro um, un uzrauga uh, normu iz, um, ievērošanu, jo gal galā krīze ir uh, brīdinājums uh, un uh, komisijai piekrīt ļoti liela atbildība šajā ziņā stabilitātes un izaugsmas pakta normas ir jāievēro visām dalību valstīm Eiropas Savienībā, un nav nekādu lielu un mazu dalību valsti, mēs runājam par deficītu, uh, cipariem, cipari ir cipari, tos var apgriezt no galvas uz kājām, taču tas neko nemaina. Ekonomiskā analīze politisku uh, korekciju rezultātā tiek sagrozīti mēs vēlamies nepārprotamu situāciju un analīzi. Mēs vēlamies, lai šī analīze būtu neatkarīga un vienāda visām dalību valstīm. Tādēļ mēs jautājam komisijai, vai jūs spēlēsiet šeit neitrālu budžeta arbitra lomu, uzraugot stabilitātes un izaugsmes eh, paktu. Uh, jo eh, pats tas nozīmē, eh, tas eh, var nozīmēt to, ka mūsu savienība izdzīvos vai neizdzīvos. Paldies! Es lūgtu kolēģus saglabāt klusumu. Astoņos mēs sāksim balsošanu, tādēļ ir svarīgi, lai mēs ļoti disciplinēti izskatītu uh, šo te mm, ja, uh, darbkārtības punktu. Arī es gribētu zināt, kāda ir kritērija, lai piemērot stabilitātes un izaugsmes paktu un caurskatāmības pasākumus. Daudzas grupas, kas uzdod šo jautājumu, uh, vēlas stingrāku piemērošanu, bet problēma ir tā, ka dažādos apstākļos standarti ir pretmērķiem un ļoti e, eh, prie, bieži ir neproduktīvi. Tāpēc Mums ir jāpārdomā to, kādā mērā pati fleksibilitāte, ko iekļaus stabilitātes izaugsmas pakts, ir pietiekama, jo pēdējo gadu laikā ir noticis tas, ka elastība tika izmantota, lai varētu legalizēt situāciju de facto, tad, kad kāda valsts neizpildīja šo kritēriju, tad tas izmantots eh, kā pamatojums, kāpēc eh, to var nedarīt. Es ceru, ka komisija varētu uzlabot e, situāciju. Tāpat eh, mūsu prāt standartiem un normām ir jābūt skaidriem, komisija ir jāpaskaidro, kā tā piemēro šos kriterijus un tālāk daži jautājumi. Kāda metodoloģija tā izmanto ekonomikas novērtējumiem saistībā ar stabilitātes izaugsmas paktu un vai komisija ir paskaidrot, kādos gadījumos tā tā izmanto augšup un lejupējošu ekonomikas analīzi. Trešais jautājums - kāda veida analīze ir izmantota, lai sagatavotu komisijas ieteikumus stājoties spēkā sešpakaļ? Un visbeidzot, kad tiks publiskots komisijas atzinums attiecībā uz uh, Eh, paziņojumu 12.2015 attiecībā uz regulu 1049 par publisku piekļuvu dokumentiem, kas mums šķiet ļoti svarīgi. Paldies! Thank you. Uh, next speaker is Mr. Nākošais runātājs uz divām minūtēm deputāta Zanni. Paldies, priekšsēdētāja. Es gribēju balstīties un sākt ar to, ka pat ja es pilnībā nevaru piekrist, ka decembrī es visiem kolūģiem, kolēģiem nosūtīja dokumentu. Bijušais eh, universitātes profesors skaidroja, kādi ir Eiropas krīzes cēloņi, konkrēti stabilitātes izaugsmes pakta pieņemšana, kas eh, dalībvalstīm nosaka pilnīgi absurdus budžeta mērķus. Šī regula norāda, ka vidējā termiņā dalībvalstis dalībvalstīm ir jāpanāk kaut kas līdzīgs ekvilibram, bet eh, līdzsvaram, bet jūs zināt, ka mēs eh, dzīvojam krīzes situācijā, tā rīkoties nav iespējams un pat pārskatot sešpaku divpaktu un eh, divpaku un fiskālo līgumu. Uh, tā, mums taču sasniegt eh, augstākais, ko varēja darīt, ir līdzsvarot budžetu, un tas viss ir pilnīgā pretrunā ar līgumos teikto, kas ir mūsu juridiskais avots. Dalībvalstis var ieslīgt parādos izaugsmes dēļ līdz zināmai robežai. Kā jūs komisijā pret, interpretējat šo pretrunu? Turklāt man šķiet, ka noteikumi vienkārši tiek interpretēti atkarībā no politisko spēku interesēm, jo tad, kad Vācija un Francija tos pārkāpa, tad uz to tika pievērtas acis. It īpaši, kad bija šis komerciālais pārpalikums Vācijā salīdzinājumā ar IKP. Tā tad Eiropa vienmēr ir e, vāja pret stiprajiem un stipra pret vājiem. Paldies! Un nākošais runātājs Elīza Ferreira uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! E, Elis e, tībā neveido ekonomiskās pārvaldības uzlabotu situāciju. Tā ir ierakstīta noteikumos un Iepriekšējā komisija dažādu ideoloģiskiem aslējitos nevēlējās izmantot, tāpēc Eiropas sociālisti pilnībā atbalsta šo komisijas lēmumu, kas dot iespēju E, piemērot e, paktu, ņemot vērā katras valsts specifisko situāciju ar prociklisku pieju. Bereses ziņojums, par kuru mēs tikko diskutējām un kuru pēc e, brīža liksim uz balsojumu, paskaidro esošos standartus. It īpaši specifikācijas investīciju klauzulā un struktūra reformu novērtējumu. Un šajā kontekstā ar caurskatāmības mērķi sociālistu grupu vēlētos, lai komisija dažas lietas paskaidrot. Pirmkārt, kādas metodas tika izmantotas izvērtējot? dalībvalstu budžeta situāciju. Budžeta saldo salīdzinājumā arī KP. Otrkārt, salīdzinājumā ar eh, stabilitātes paktu. Kādas ir struktūrālo reformu izmaksas un pievienotā vērtība? Un treškārt, kā komisija novērtē? Kādā veidā sava ieteikuma ietekmi dalību valstu konverģencei. Paldies par atbildēm, paldies. Un tagad nākošais runātājs Marīza Matijas uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, stabilitātes un izaugsmes pakts. Nekādā veidā nav uzlabojis da, iedzīvotāju labklājību tas tika piemērots nedemokrātiskā, necaurskatāmā veidā. Tad, kad tas tika piemērots, tad mēs redzējām, ka parāds pieaug. Tāda bija vispārīgā norma, un tāpēc vēlos jautāt komisijai, vai tā ir izdarījusi kādu secinājumus šajā sakarā. Vai vismaz izgudros kādus argumentus. Otrkārt, vai komisija var. Uh, e, uh, e, skaidri atzīt, kā stingrās taupības pasākumi ir piedzīvojuši pilnīgi izgāšanos. Atsevišķos gadījumos tika piemēroti korekcijas pasākumi, kā piemēram īrijā, eh, problēmas eh, izcelsme bija meklējuma valsts parā, eh, parāds. Tāpat vai tiek izmantota pareiza analīze, jo manpriet, manuprāt ir skandaloza komisijas pieeja attiecībā uz SIP izmantoš, eh, piemērošanu, tad eh, brīdī, kad ir ļoti rūpīgi jāseko situācijai. Komisijai vai tā atkal atcēl šo stabilitātes izaugsmas paktu vismaz pilnīgi nepieņemamās klauzulas. Turklāt ir vairākas valstis, kuras uzskata, ka e, veiktās darbības ir vienkārši muļķīgas. Tāpēc es gribētu zināt, vai komisija ir gatava visbeidzot rīkoties kā persona ar veselo saprātu un nevar tikt iekļaut atsevišķi jautājumi šajos aprēķinos. Nākošais runātājs Silvija Gulāra. Ļoti labi, ka komisija ir kopā, lai mēs skatītu šos visai delikātos jautājumus stabilitātes izaugsmas pakta piemērošanā. Tie ir sarežģīti teksti, teksti komisāra kungs. Atvainojiet, es nespēju to pateikt somu valodā. Jautājums kas slēpjas, komisār, paldies, ļoti patīkami, ka jūs manī klausāties. Viens no iemesliem, kāpēc mēs šo jautājumu uzdodam, ir tāds, ka iepriekšējā komisijā mēs cīnījāmies ar komisāru Rēnu, lai panāktu to, ka tiek stabilitātes izaugsmes pakts piemērots taisnīgā veidā un ka visiem noteikumi ir vienādi. Vai jūs nedomājat, ka tad, kad komisijā pieņem to, lai reformas tiktu izziņotas, bet nepiemērotas tad mēs nonākam vietā, kur galīgi nav skaidrs, ka um, taisnīgums starp dalībvalstīm tiek ievērots. Paldies! Okay. Thank you. And next speaker is. Uh... Paldies, un tālāk vārds Kalnīs Lukaševits kundzei padomas vārdā uz trijām minūtēm. Kundze, komisāra kungs, uh, godātie deputāti, Vispirms paldies, kā uzaicinājāt man izteikties par šo nozīmīgo jautājumu - pāredzamība, stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanā. Stabilitātes un izaugsmas pakts ir būtisks Eiropas Savienības darbībai. Tas veido uz noteikumiem balstītu sistēmu, kas veicina stabilu budžeta politiku un publisko finanšu ilgspēju visā Eiropas Savienībā. Vērtējot dalībvalstu budžetus, šie noteikumi eiropas komisijai un padomei atstāja pietiekami lielu rīcības brīvību un iespēju ņemt vērā katrai valstī raksturīgos apstākļus. tāpēc sistēmas darbībā būtiska loma ir drošiem neatkarīgiem un ticamiem ekonomiskās situācijas novērtējumiem. šie svarīgie aspekti ir minēti arī pirms neilga brīža apspriestajā deputātes beres ziņojumā par ekonomikas pārvaldību. Šajā kontekstā es vēlos uzsvērt būtiskos uzlabojumus, kas pēdējo gadu laikā ieviesti ekonomikas politikas koordinācijā. Manuprāt, var droši teikt, ka paktā noteiktā jaunā institucionālā struktūra stiprina komisijas lomu un iniciatīvas tiesības. Jaunie noteikumi palielina arī dalībvalstu atbildību un procesu pāredzamību visi ar procesu saistītie dokumenti ir publiski pieejami eiropas komisijas mājaslapā un jaunā pieeja ļauj arī veikt stabilāku un plašāku novērtējumu par dažādiem iespējamiem ekonomiskiem faktoriem dalībvalstīs un eiropas savienībā kopumā. padome balsta savas diskusijas uz neatkarīgu eiropas komisijas sagatavotu ekonomiskās situācijas analīzi kas sniegta piemēram dienestu darba dokumentos un prognozēs tāpat mēs izmantojam arī informāciju ko padomei sniegušas attiecīgās dalībvalstis jo īpaši par jauniem vai papildus diskrecionāriem politikas pasākumiem ja tās šādus pasākumus īsteno. pēc tam tiek apspriestas dalībvalstu nostājas un galu galā tiek panākta vienošanās ar mērķi nodrošināt vajadzīgo rezultātu stabilu un ilgtspējīgu fiskālo stāvokli. šī pati pieeja tika arī izmantota vērtējot situāciju un lemjot par pārmērīgu budžeta procedūras piemērošanu francijai. godātie deputāti šī gada ekonomikas politikas koordinācijas cikls jeb eiropas semestra trīs prioritātes ir pirmkārt veicināt investīcijas otrkārt īstenot struktūrālās reformas un treškārt veidot atbildīgu fiskālo politiku. citiem vārdiem sakot lai gan fiskālā atbildīguma nozīme ir nenovērtējama tas tomēr ir tikai viens no vajadzīgiem elementiem. Struktūrālo reformu un investīciju nozīme līdzās atbildīgai fiskālajai politikai ir uzsvērta arī komisijas paziņojumā par elastīguma principu piemērošanu stabilitātes un izaugsmes paktā. Padomē viedokļu apmaiņa par šo paziņojumu un rasts kopsaucējs, ka jāizmanto esošajos noteikumos paredzētās elastīguma iespējas. Padome turpina darbu lai panāktu vienotu izpratni par elastīguma principu piemērošanu. Un visbeidzot, es vēlos pateikt dažus vārdus par stabilitātes un izaugsmes pakta nozīmi plašākā kontekstā, par tā lomu Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidē. 2014. gada 24. oktobrī Eiropas samits deva uzdevumu sagatavot nākamos soļus Eirozonas labākai ekonomiskai pārvaldībai un jau šā gada 22. jūnijā tika publicēts piecu prezidentu ziņojums par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi. Tajā tiek piedāvāta pakāpeniska pieeja Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanai īstermiņā, kā arī Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības struktūras pilnveidei ilgtermiņā. Rītdien notiekošajā Eiropadomē ir paredzēta pirmā doma apmaiņa par piecu prezidentu ziņojumu un padome ir gatava konstruktīvi strādāt pie ziņojumā ieskicētiem jautājumiem visos atbilstošajos formātos. Kā es jau minēju, šodien notikušajā debatē par gatavošanos Eiropadomei, būtiski ir pielikt visas pūles, lai veicinātu konverģenci, jo Eirozonas dalībvalstu starpā šobrīd pastāvošās atšķirības var apdraudēt Savienības nākotni kopumā mēs esam gatavi konstruktīvi strādāt lai ieviestu ziņojumā ietvertos priekšlikumus un šajā procesā būtisku lomu spēlēs eiropadomes vadlīnijas. godātie deputāti es patiesi ticu ka mēs spēsim panākt kopīgu redzējumu par eiropas ekonomiskās un monetārās savienības nākotni un spēsim arī to īstenot. paldies par uzmanību!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 Cienējamie uh, deputāti, mēs uh, arī esam satraukšies par caurskatāmību, piemērojot budžeta kontroli un zin, uh, esam pārliecināti, ka ir jākontrolē galvenie um, stakeholderi, bet ir jādomā par to, kas jau eksistē. Es sākšu ar pārredzamību un pēc tam pāriešu pie uzraudzības Komisijas veiktais pāraudzības darbs balstās uz eh, prognozi, kas tiek eh, publicēta regulāri. Eh, tā ir analīze par ekonomiskajām perspektīvām. Bez tām komisija reizi gadā nāk lajā ar valstu ziņojumiem, kas analizē situāciju vispusīgi dalību valstīs, ieskaitot pārskatu uh, Uh, kur ir uh, raksturots arī uh, makroekonomiskais, mas, makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Komisijas vērtējums tiek papildināts ar tehnisko analīzi, kas arī tiek publiskots. Visi būtisko rezultāti un dokumenti ir publiski pieejami komisijas tīmekļa vietnē un visi elementi, eh, kas tiek izmantoti ziņojuma veidošanā, ir publiski pieejami. Mēs eh, arvien turpinām atvieglot pieeju eh, šai te informācijai, un paldies, ka jūs pievērsāt mūsu uzmanību šim jautājumam. Mēs pašlaik plānojam jauna publiskā dokumenta versiju, tā saucamo vada mēkumu par stabilitātes un izaugsmas paktu. Uh, Tur mēs paskaidrosim metoloģiju, ko mēs izmantojam, lai varētu pamatot un novērtēt, vai dalībvalsts, kam ir pārmērīgs def, budžeta deficīts, ir ievērojušas un pildījušas <clears throat> komisijas un padoms rekomendācijas. Pēc tam to vērtēs komisija. Arī šobrīd jau atbilstošos dokumentos var rast visu šo te pieeju, kā mēs to realizējam no apakšas uz augšu, no augšas uz leju, bet acīm redzot ir vajadzīgs vairāk skaidrības, un mēs nekavēsimies rīkoties šajā uh, sakarā, kas attiec uz komisijas lēmumiem, un, uh, protams, komisijas uh, lēmumi nav politiski, bet, dar, bet gan balstās uz objektīvu izvērtējumu un attiecīgiem noteikumiem. Un tāpēc mēs nevaram mainīt 3% deficītu um, un, un um, 60% budžeta parāda uh, skaitļus, kas ir iekļauti normās. Un mēs sniedzam līdz ar to papildus vadlīnijas par to, kā īstenot un ieviest stabilitātes un izaugsmas faktu, nemainot pamatnoteikumus, ņemot vērā faktu sarežģītību, to, ka jāveic sarežģīta analīze, Noteikumi ļauj pietiekamu elastību ar mērķi nodrošināt uh, Cauradzamību komisijā sniegs tālāku improvizāciju, nemainot vai neatstājot tos pēc būtības. Eh, saprātīgi finanšu, eh, publiskās finanses ir nepieciešams, lai monetārā savienība vispār varētu pastāvēt tas nepieciešams arī ilgspējīgas attīstības nodrošināšanai. Tie e, tagad ir vēl svarīgāk, kad atkal e, atjaunojas e, izaugsme un jāizvairās no pagātnes kļūdām. Arī valstu ziņojumos uh, komisija veic pilnu analīzi, un tas notiek trīs mēnešus ātrāk kā līdz šim. Mums ir konstants dialogs ar parlamentu un padomi eh, sešpakas un eh, divpakas pārskatīšanas kontekstā. Un apspriežām e, eh, monetārās savienības nākotni, ieskaitot pārvaldības mehānismu, un tur aktīvi iesaistās arī e, parlamentu priekšsēdētājs. Uzraudzības ietvara sakarā gribu teikt, ka tikai kopā mums ir ejams šis ceļš. Köszönöm szépen, most pedig eh, rátérünk a képviselő. Liels paldies! Tagad eh, došu vārdu politisko grupu eh, pārstāvjiem, un es vēlreiz lūdzu ievēro disciplīnu un klusumu un gribētu teikt, ka nebūs arī eh, zilās kartītes eh, un brīvās mikrofona proced brīvā mikrofona procedūras. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Stabilitātes un izaugsmas pakts ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu fiskālo disciplīnu dalību valstīs. Tajā pat laikā visas šīs diskusijas šovakar vēlreiz apliecina to, ka nec šī parlamenta deputāti, nec arī dalība valsts Uh, nav īpaši apmierinātas ar šī pakta piemērošanu. Man bija prieks dzirdēt, ka Tainenkunga solījumu uzlabot caurskatāmību un efektivitāti attiecībā uz šī pakta piemērošanu. Viens veids, kā situāciju uzlabot, var būt, būtu padomāt par iespēju papildināt fiskālās disciplīnas instrumentu ar citiem instrumentiem, piemēram, parāda attieks, attiecība pret IKP, jo deficīts uh, var būt vai nu struktūrālais deficīts, uh, piemēram, to, tas, tam ir savi trūkumi, piemēram, uh, Statistika par deficītu dod mums tikai īstermiņa informāciju par budžeta stāvokli, un ar to nevar mērīt ilgtermiņa ilgtspējīgumu. Bez tām deficīts lielā mērā ir atkarīgs no cikliskuma faktoriem, kā arī atsevišķiem pasākumiem un šo diskrecionālo pasākumu izvēli vai izvēles pasākumu iz, e, piemērošanu. Struktūrālais deficīts ir mainīgais, ko nevar tieši novērot un novērtēt, un tas ir atkarīgs no potenciālā iznākuma un potenciālā gala produktu, ko ir ļoti grūti izmērīt un prezentēt pārliecinošā veidā. Tādēļ varbūt viens no uh, iespējamiem veidiem, kā uzlabot situāciju, ir uh, pāriet uz uh, IKP uh, īpatsvaru pret parādu. Paldies, Rozatī kungām. Nākamais runātājs Lukas Kungs. Viena minūte, lūdzu. Cienījamās dāmas un kungi, paldies! Esmu diezgan pārsteigts dzirdēt eh, to, ko sacīja iepriekšējie runātāji. Nu, eh, kādam šķiet, ka pastāv kaut kādas objektīvas metodas, eh, un dažiem varbūt šķiet, ka ekonomika ir kaut kāda eksaktā zinātne. Esmu ekonomikas profesors, un Ir ļoti daudz eh, faktoru, kas, ir ietvert, kas ko var ietvert analīzēs, kalibrācijas jautājums, ir dažādas metodas, ir, um, nu, tas viss var noteikt uh, to, kāds būs rezultāts, un nevienmēr a priori viss būs pareizi vai nepareizi. Un eh, stabilitātes un izaugsmas paktu piemērošana vienmēr būs tāds zināmā mērā neskaidrs lielums. Uh, Un šobrīd eh, jau pats eh, pakts ir neskaidrs, un mums vajadzētu atgriezties pie Māstriktas eh, līguma pamatnoteikumiem. Paldies, un nākamais runātājs Brjākungs. Dāmas un kungi, stabilitātes izaugsmes pakts ir patiesa izgāšanās, un to ir jānodēvē par e, samazināšanās un nestabilitātes paktu. To turklāt vēl vairāk pa, eh, situāciju pasliktināja stingrās taupības eh, pasākumi, žņaudzo dalību valstu ekonomiku, apgrūtinot tik vienas ekonomiskas atveseļošanās iespēju. Tāpēc ieteikumi par caurskatāmību tā, izaugsmas paktā pilnīgi neko nemainīs. Grieķijas pie, piemērs mums to parādā. Šeit ir divi nepareizi kļūdaini postulāti. Pirmkārt, par domāt, ka ekonomikas atve, atvesļošana ir atkarīga no taupības politikas, un otrs, ticēt, ka šo politiku var vienādi piemērot 28 valstīs. Un nevis noteikt valstīm skaidrus budžeta noteikumus, uzspiest budžeta noteikumus, būtu uh, jādod suverenitāte dalībvalstīm, lai tās veidot savus eh, ticamu scenāriju, lai izkļūtu no krīzes. Izaugsme Eiropā būs atkarīga no uh, izmaiņām ekonomikas un budžeta politikā. Runātājs tiek pārtraukts. Nāko, eh, nākošais runātājs deputāts Marijas uz vienu minūti. Priekšsādātājs kundze, ekofins ir tas, kas piemēro stabilitātes un izaugsmas paktu, ievērot dubult standārts. Ja runa ir par Vāciju vai Franciju, šīm valstīm tiek izsniegta indulģents un visu grēku piedošana, bet eh, tikko runa ir par Grieķiju, tā tiek uzspiesti stingri eh, taupības pasākumi un, fizikāla, eh, un fiskālā. Mm, korekcijas, kas burtiski, uh, burtiski žņaud cilvēkus un noved tos vēl lielākā nabadzībā. Vispār stabilitātes izaugsmas pakts ir nedemokrātisks rīks, kas ir radīts, lai uh, kontrolētu demokrātiskas valstis. Un, ja mēs gribam uh, ievērot visu, kas te tiek prasīts, tad, nu, katrā ziņā būtu jāpiemēro arī kāra parādi un reparācijas, kas nav izmaksāti Grieķijai, jo Grieķija ir kreditors un Vācija ir tā, kas aizņemas. Paminī. Bonano kungs, viena minūte. Bonano kungs, lūdzu. Sī. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Yeah. Šī es gribēju teikt priekšsēdētāji, ka par spīti e, lielajam fonam es gribēju teikt Katainēna kungam par, e, par, tu, par, par rezultātiem un Magarīnī e, rezultātiem par, dalī, par dalību valstīm un ekonomikas attīstību. Manam dēlam bija 12 gadi. Un un un stabilitātes eh, pakts, ja mums ir vajadzīgs, tad mums ir vajadzīgs stabilitātes pakts arī nelegālajiem imigrantiem. Ja mēs varam ierobežoties attiecīgiem procentiem, tad mēs varam ko attīstīt, citādāk nē. Tagad pēc eh, komisāram lūdzu. Madam Chair. Priekšādātājs kundzei. Lielas paldies par eh, šīm ļoti dzīvīgajām diskusijām. Mēs dzirdējām dažādus viedokļus. Mēs eh, dzirdējām runātājs, kas teica, ka vispār nevajag nekādus noteikumus ekonomikā. Daži savukārt teica, ka mūsu noteikumi ir bijuši pārāk vāji un tos vajadzētu pastiprināt. Vai arī, ka tiem vienkārši ir jābūt mazliet striktākiem. Taču šīs dienas temats bija cauradzimība, kā tiek piemērots eh, stabilitātes un izaugsmas pakts. Šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Ļoti daudz teica, ka noteikumi nav bijuši pietiekami caurskatāmi. Un eh, tas ir radījis ļoti daudz jautājumu, proti par to, vai noteikuma interpretācija ir bijusi pareiza. Daži minēja, ka komisijas interpretācija ir bijusi pārāk eh, vāja, ka mums vajadzēja rīkoties stingrāk. Citi savukārt teica, ka mēs rīkojamies pārāk strikti, mums vajadzēja būt mazliet pielēdīgākiem. Tieši tāpēc arī šis paziņojums par caurdzamību. Katram ir jāsaprot, ko šie noteikumi īsti nozīmē. Ja pastāv kādas neskaidrības par to, ko noteikumi nozīmē, tad noteikumi tiek kritizēti no visām pusēm. Protams, tagad mēs koncentrējamies uz šo pēc priekšādātā ziņojumu, un, protams, mēs varam domāt tālāk, kā attīstīt šos noteikumus. Bet Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu galvenokārt koncentrēties uz mūsu noteikumu piemērošanu. Kā jau es agrāk minēju, komisija ir piemērojusi pašreizējo stabilitātes un izaugsmas paktu ļoti elastīgā veidā. Bet, neskatoties uz to, esam palikuši stabilitātes un izaugsmas pakta ietveros. Viens no jautājumiem, kā mēs neesam pievērsuši pietiekami daudz uzmanības, ir ir mūsu ekonomikas struktūrālā puse. Šeit nav runa tikai par deficītu vai parādu līmeni. Te ir runa par mūsu struktūru vājajām un stiprajām vietām. Tāpēc es gribētu likt lielāku uzsvaru uz mūsu ekonomikas struktūru. Ja mēs tagad paskatāmies uz valstīm, kas saskaras ar problēmām, tad šīs problēmas galvenokārt ir bijušas struktūrālas, nevis cikliskas. Tieši tāpēc stabilitātes un izaugsmas paktu vajadzētu uzskatīt nevis par dažādu noteikumu kopumu, un nevajadzētu skatīties uz to, vai deficīts ir 0, par 0,2% augstāks vai zemāks. Vajadzētu paskatīties arī uz mūsu ekonomikas struktūrālo pusi. Priekšādātās kundzes vēlreiz gribētu jums pateikties par ļoti dzīvajām un jaukajām diskusijām. Es ceru, ka šī nebūs pēdējā reize, kad mēs runāsim par stabilitātes un izaugsmas paktu. Tā tam nevajadzētu būt, tāpēc, ka mums ir tālāk jāattīsta Eiropas integrācija un arī mūsu uh, fiskālās un struktūrālās ekonomikas noteikumi. Paldies! Tagad uh, došu vārdu Kalniņas Lukaševicas kundzei uz divām minūtēm, lūdzu. Tikai divas minūtes. Kundze, komisārs kungs, eh, godātie deputāti, es pateicos jums par šīm debatēm Ah, pirmkārt, tās parādīja, cik mums visiem ir svarīgi panākt, lai fiskālā situācija visā Eiropas Savienībā būtu stabila, ah, lai apstākļi būtu ilgspējīgi un tādi, kas veicina Savienības nodarbinātības un izaugsmas programmas īstenošanu. Pēc gadiem ilgas stagnācijas Eiropa ir ārkārtīgi nepieciešama izaugsme, un to var nodrošināt visu trīs prioritāšu vienlaicīgi īstenošana fiskālā atbildība tieši tāpat kā investīcijas un struktūrālās reformas. Es nevaru piekrist viedoklim, kas šeit izskanēja, ka stabilitātes un izaugsmas pakts nav izdevies. Arī piecu prezidentu ziņojums, ko mēs šodien jau daudzkārt esam pieminējuši, apstiprina fiskālās atbildības un finanšu ilgtspējas nozīmīgumu un stabilitātes un izaugsmas pakta centrālo lomu tirgus uzticamības nodrošināšanā. Ilgtermiņā tas paredz iespēju valstu finanšu risku pārdalēji, taču, lai sasniegtu šo mērķi, ir jāizpilda vairāk priekšnosacījumu. Pirmkārt, jāpanāk nozīmīga ekonomiskā konverģence, otrkārt jānodrošina finanšu tirgu integrācija un treškārt jāievēro fiskālie noteikumi. Vienlīdz svarīgi ir tas, ka dalībvalstīm jāpauž apņēmība virzīties uz ciešāku integrāciju. Un kā beidzamo, bet nemaz svarīgāko priekšnacījumu, es gribu uzsvērt nepieciešamību veicināt un stiprināt politiskās atbildības un leģitimitātes principu ievērošanu. Lai to visu panāktu, mums būs vajadzīga ciešāka iesaiste no valstu parlamentu, Eiropas parlamenta un sociālo partneru puses. Tas nozīmē, ka mums visiem vēl ir ļoti daudz darba kopā. Bet, godātie deputāti, Noslēdzot šodienas debati, kas patiešām ir pēdējā Latvijas prezidentūras debate eh, Eiropas parlamentā, es vēlos izteikt lielu pateicību par mūsu ļoti produktīvo sadarbību, par visām tām diskusijām, ko esam šeit noturējuši un par visiem tiem lēmumiem, ko esam spējuši pieņemt Eiropas Savienības nākotnē un mūsu iedzīvotāju labā. Liels paldies jums! Köszönöm államtitkár asszony, én is köszönöm. Paldies, valsts sekretārs kundze, es arī ļoti pateicos par šīm daudzām debatēm, kuras mēs kopā plenārsēžu zālē noturējām, un līdz ar to es šo debatu esam noslēguši. Nākamais punkts.